noteikts rīt. Next... Nākamais darba kārtības punkts uh, ir jautājuma laiks padomēji. Un kā parasti es gribētu lūgt tos kolēģus, kuri vēlas piedalīties šajā uh, daļā jautājuma laikā, aicinu viņus uh, nākt uz zāles priekšpuses, sēsties priekšējās rindās. Uh, Un gribētu arī teikt, ka pirmais jautājums ir Posolta kunga jautājums, un tas attiec uz cilvēktiesībām Kubā. Mālsrēms kundze, lūdzu jums vārds, kad jūs esat gatava. Paldies, priekšsēdz kundze. Protams, esmu gatava no ASV uz Kubu pāriet. Posolta kungs, jūs jautājums ir ļoti nopietns, paldies par to. Padome ir un paliek ļoti nobežīsies par cilvēktiesību situāciju Kubā, īpaši nesošo progresu attiecībā uz pilsoniskām un cilvēktiesībām. Šeit cilvēki nebauda brīv, izteikšanās brīvību, sanāksmešanas brīvību, nav no brīvas preses, pie internetam ir ierobežot, e, pārvietošanās brīvība e, e, pār robežām un kopā siekšiene ir tāda, kāda tā bijusi. Ir 208 politiski ieslodzītie Kubā un 2004 2007. gadā eh, skaits ir samazinājies, bet lielāko daļu ir vienkārši sodīts ciesti. Eh, tā tad ir, ir, mums ir īpaša cilvēktiesību darba grupa, kurā apspriežam jautājums, kas ir sevišķi svarīgi. Politiski ieslodzītie. E, e, tās tiesības, kuras viņi bauda, ir eh, nesasniedz, galīgi nesasniedz ārno standārts. Daudz ieslodzītie ir ļoti nopietnas eh, veselības stāvoklis, viņi arī nesaņem medicīnas palīdzību. Ir bijuši ziņojumi par uh, vardarbīgu uh, apiešanās pēc viņiem uh, un uh, psiholoģisks spiediens ir izdarīts, bet joprojām nav ziņojumi par uh, to, ka cietums sārga vai policijas noziegumi tiktu izmeklēti. Uh, Un tas ir ļoti nožēlojams stāvoklis. Eh, Kuba eh, joprojām noraida eh, ne, neatkarīgi starptautisko cilvēktiesību organizāciju iekšanos. Padome ir paudus savu viedokli 1996. gadā, un e, padomu to ir pārskatījusi ikgads. 2008. gada oktobrī es un Kuba e, vienojās e, par e, politiskā dialogu paplašināšanu. Eh, kas attiec ne tikai uz Kubas varas iestādēm, bet arī uz pilsoniskās savienības pārstāvjiem un demokrātisko opozīciju. Padomi pievērš īpašu uzmanību demokrātijas, cilvēktiesību un uh, pamattiesību jautājumiem 2009. gadā uh, ikgadējā izvērtējumā. Un šī gada jūnijas secinājumos mēs esam padarījuši skaidru, ka šie jautājumi arī turpmāk paliks vienu no ES prioritātēm attiecībās ar Kubu. Padomi īpaši aicina Kubas valdību eh, bez priekšnoteikiem eh, atbrīvot visus politiskos no, eh, ieslodzītos, ieskaitot tos, kas 2003. gadā tika ieslodzīti, un rūpēties par šo cilvēku veselību. Arī tūlīt pat ļaut starptautiskā humanitāro sabiedrību organizāciju piekļuvi Kubas cietumiem. Uh, Mēs esam katrā tikšanās reizē kubu šo jautājumu pacēluši, un pagājušā padomas secinājumos es teicu, ka cilvēktiesībām vienmēr ir jātiek risinātiem šajās augsta līmeņa sanāksmēs. Un runājot par demokrātiskiem opozicionāriem, mēs par tiem runāsim katrā tikšanās reizē. Padome e, pieņem lēmumu e, iestāties vispār dialogā ar Kubu, tāpēc, ka tā dod iespēju atklāt runāt e, par jautājumiem, kas mums abiem interesē, tā skaitā arī cilvēktiesību jautājumu, bet mēs joprojām esam ļoti nobežījušies par situāciju Kubā un turpināsim arī sekot līdz individuāliem gadījumiem, īpaši, kas attiec uz ieslodzītiem un kam ir vāja veselība. E, runājot tieši par vienu no ieslodzītiem, ko godātais deputāts kungs minēja, Zviedrijas prezidentūra e, Havana augustā ir solidaritāti izrādījusi, lai izrādītu uh, doktoram Darsī Ferreram uh, viņa ģimenei to, ka Eiropas Savienība interesējās par viņa stāvokli un uh, Eh, ka Kubas varas iestāžu rīcība netiek pieņemta. Eh, runājot par Alfredo Domingas kunga, arī viņa lietai prezidentūras seko līdzi, un mēs runājam par viņu lietu eh, dialogā ar Kubu, un mēs esam kontaktā ar viņu ģimeni. Paldies, priekšsēdus kundzes, tagad pasaut kungam vārds. Es vēlos padomus prezidents kundzei pateikties par šo detalizēto un labo atbildi starptautiskā sabiedrība. Cilvēktiesība sabiedrība Bretmans kungs man informējis detalizēti par uh, ieslodzīto uh, situāciju. Eh, es gribēju jautāt, vai tiešām padomu varētu pārbaudīt atsevišķi ieslodzītos stāvokli, un otrkārt, kā padomu vērtē uh, Kubas attīstību attie, uh, attiecībā uz mūsu, nu jā, attiecībām ar Eiropas Savienību. Jā, godātais deputāti, mums nav pieejama formāla informācija, bet uh, ar nevalstisko organizāciju palīdzību, ar kontaktu palīdzību mēs esam ieguvuši informāciju par ieslodzīto stāvokli. Protams, informācija ir fragmentāra. Un mums ir informācija, ka ir gadījumi, kad ieslodzīto veselības stāvoklis ir ārkārtīgi smags. Mēs mēģinam darboties un ar nevalstisko organizāciju un ģimeņu palīdzību palīdzēt ieslodzītajiem, bet, kā jau teicu, formāls informācijas mums nav. Problēma ir arī tāda, ka ļoti daudz no ieslodzītajiem tiek iemest cietumā bez tiesvedības, bez tiesas procesa. Tas ir pretrunā gan ar Kūbas, gan ar starptautiskajiem likumiem, jo ikvienam ir tiesības ziņā, zināt, par ko viņš tiek ielikts cietumā. Un tas patiesībā ir pret jebkādiem cilvēktiesību principiem, bet izskatās, ka Kūba tos neievēro. Dialogs ar Kubu protams, ir ietverts zināmās grūtībās, un tomēr ir ārkārtīgi svarīgi turpināt šo dialogu, jo tādējādi mums ir iespēja runāt ar Kubas varas pārstāvjiem un strikti pateikt mūsu kritiku par tur notiekošo. Bet tā ir arī iespēja mums sadarboties ar disidentiem un ar nevalstiskajām organizācijām. Bet Es ceru, ka mums izdosies veiksmīgs dialogs ar Kubas varas iestādēm, un mēs ceram uz izmaiņām, labvēlīgām izmaiņām tuvākajā nākotnē. Prieksēde. Jā, paldies. Vispirms um, man ir prasība uzdot papildus jautājumu, un tad es došu vārdu Šontes kundzei un Movai kundzei. Šontes kungs, jums pirmajam ir iespēja uzdot jautājumu. Paldies, priekšsēdes kundze. Godātā ministrs kundze, es esmu pārliecināts, ka runājot par cilvēktiesību jautājumu, kā jau Poselt kungs to teica savā jautājumā, mēs labāk varam sadarboties ar tādām valstīm, ar kurām mums ir gan ekonomiskās, gan diplomātiskās, gan cilvēciskās attiecības. Vai Eiropas Savienība varētu uzlabot situāciju ar Kubu, un vai mēs varētu pilnveidot demokrātijas veidošanos tur, ja mēs uzlabotu cilvēciskos un ekonomiskos apstākļus? Vai jūs uzskatiet, ka dalību valstis varētu pašas kaut ko vairāk darīt? Jo Kuba apvienotajās nācijās ir parakstījusi vairākas rezolūcijas. Movai kundze runā bez mikrofona. Of, uh, yes, Jā, Runājot par miermīlīgiem disidentiem, viens no tādiem no Ungārijas ir bijis Kubā, un es vēlētos pajautāt, kā mēs varētu sasniegt tādu pašu interesi no jūsu puses par Ungārijas cilvēktiesību pārkāpumiem un eh, sasniegt tādu pašu intereses līmeni, kāds jums ir par Kubu. Kopš 2006. gada Ungārijā ir daudz politisko ieslodzīto. Es zinu, ka man ir tikai 30 sekundes, un tomēr es vēlētos palūgt Kubas politiķiem. Lūdzu, runājiet par Ungārijas politieslodzītajiem. Runātāji tiek pārtraukta. I'm sorry, is... Es atvainojos, saka priekšsēdus kundze, 30 jautājumu sekundēm, un jautājums ir par Kubas cilvēktiesību pārstā... pārkāpumiem, nevis Ungārijas. Paldies, turpina Zviedrijas ministra. Protams, ka Eiropas Savienība jau vairākas reizes ir uzsvērus, ka mēs esam pret ASV embargo. Mēs uzskatām, ka tas nekādā gadījumā nav risinājums Kubas demokrātijas nepilnvērtībām un citiem jautājumiem. Šobrīd mēs esam pateikuši, ka mēs vēlamies ciešāk sadarboties ar Kubu arī uz tirzniecības apstākļiem, ņemot vērā to, kā viņi risina cilvēktiesības. Bet, protams, Kubas uh, demokrātijas pārkāpumi un politieslodzīto situācija mums neļauj rīkoties tālāk un mēģināt atrisināt situāciju un mezglu. Protams, ja Kuba parādīs savu apņemšanos, tad eh, mēs to darīsim, bet pagaidām nekas nav panākts. Paldies, turpina prieksēdi. Tagad mēs pārējām pie nākamā jautājuma, ko ir uzdevusi Harkinas kundze. Jautājums ir par ļaunprātīgu izturēšanos pret vecāku gadagājumu cilvēkiem. Es e, būšu pateicīga, turpina prieksēde, ka jūs papildus jautājumu uzdosiet 30 sekundes un pieturēsieties pie jautājuma tēmas. Tātad nākamais jautājums lūdzu, ministrs kundze, jums jautājums. Paldies, turpina prieksē, turpina ministri. Paldies, priekšsēdus kundze, Harkins kundze. Jūs esat pieskārsies jautājumam, kurš kļūst arvien aktuālāks Eiropas Savienībā, jo iedzīvotāji strauji noveco. Un, protams, ka pasākums šajā jomā ir galvenokārt dalību valstu kompetence, un Eiropas Savienība var tikai tos papildināt un nākt klajā ar padomu, tātad to darbu, kas notiek dalību valstīs. Zviedrijas prezidentūra tomēr jautājumu pacels gaismā, un mēs vēlamies uzlabot veco ļaužu aprūpu un apkarot tās problēmas, kuras joprojām eksistē veco ļaužu aprūpē. Šādā sakarā es vēlētos jums atgādināt par konferenci, kura notika Stokholmā pirms mēneša, kurā, kuras tēma bija vērtīga novecošanās. Konferencē pieradā, piedalījās 160 cilvēki no 27 dalību valstīm. Tas vienkārši pierādīja, ka ir ļoti liela interese, jo piedalījās gan dalību valstu pārstāvi, gan komisija, gan daudz nevalstisko organizāciju pārstāvi. Mēs runājām tieši par šīm problēmām, kuras godātā deputāte ir pieminējusi savā jautājumā. Kā mēs varam cīnīties eh, pret nepilnībām veselības aprūpē, lai nākt soli pretī mūsu veco iedzīvotāju prasībām? Padome 30. novembrī padomas sēdē pieņems lēmums, un, protams, ka mēs vēlamies veicināt un stiprināt sadarbību starp dažādām dalību valstīm, lai, novēr, lai e, veicinātu vērtīgu novecošanos. Un mēs izstrādāsim arī rīcības plānu, kurā mēs runāsim par veco ļaužu dzīves kvalitāti. Vēlētos arī uzsvērt, ka šā gada jūnijā padomu pieņēma lēmumu vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un sievietēm, vienlīdzīgas iespējas novecošanai. Un tur mēs runājam par mājas aprūpi, kurā runa iet tieši par īpašajām vajadzībām vecāka gadagājuma vīriešiem un sievietēm. Runājot par ļaunprātīgu izturēšanos, tad jau 2007. gadā padome pieņēma direktīvu, kurā ir aizliegta diskriminācija balstoties uz vecumu. Un, protams, mēs varētu šo direktīvu paplašināt, kurā tiktu iekļauts arī veselības aprūpe, sociālā drošība, izglītība, pieeja adekvātai dzīves vietai un līdzīgi. Šajā priekšlikumā ir ļoti daudz svarīgi jautājumi, kurā tieši runa iet par ļaunprātīgu izturēšanos pret vecāku gadagājumu cilvēkiem. Un tas galvenokārt sasaucās ar veselības aprūpi ir vesela virkni diskriminācijas kritēriju, un šeit citēšu cilvēka cieņa tiek likta uz spēles, ja pret viņu izturās pazemojoši vai ar nicinājumu. Protams, ka mēs daudz diskutējam gan padomē, un arī parlaments ir nācis klajā ar savu atzinī, atzinumu un Šim atzinumu pieņemšanai par direktīvu ir nepieciešams vienprātīgums Eiropadomē. Mēs darām visu, kas mūsu spēkos, lai izstrādātu tādas likumdošanas jomas, kuras mēģinātu tikt vaļā no visa veida ļaunprātīga izturēšanos. Un, protams, ka mēs atbalstam Eiropas parlamenta priekšlikumu. Mēs esam pārliecināti, un visi ir pārliecināti, ka neviens vēl jo īpaši vecāku gadagājumu cilvēki nedrīkst tik pakļaut ļaunprātīgai izturēšanai. Paldies! Paldies, Harkins kundz lūdzu! In office, um, Mr. Malmström for. Uh, Malmstrēms kundz, paldies par šo atbildi saskaņā ar komisijas 2008. gada paziņojumu. Ir jānodrošina pareizie apstākļi un ir jānodrošina apmācība un resursi aprūpētājiem. Es saprotu, ka tā ir nacionāla kompetence, bet es domāju, ka te ir zināms joms, kur Eiropas Savienība var palīdzēt. Un tā ir pārobežu dimensija. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par formālu struktūras izveidi informācijas apmaiņā attiecībā uz aprūpētājiem vai citiem medicīnas darbiniekiem. Paldies, ministrs Konze! Paldies, priekšsādātais kundze, paldies par šo ieteikumu. Tā ir pirmā reize, kad es par to dzirdu. Tā izklausās pēc labas iniciatīvas, bet man, protams, būs jākonsultējas ar ministriem un jāiekļauj mūsu darba kārtībā, lai varētu par to apspriesties. Mēs varētu pie tā vēlāk atgriezties. Paldies, ir divi papildu jautājumi, un tie tiks uh, Uh, tātad pirmkārt Tikau kundze uzdos papildu jautājumu un pēc tam Kelī kungs. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Uh, Ministrs. Persoanele vârstnice au nevoie de condiții speciale atât în domeniul serviciilor medicale. Tātad uh, Eiropas iedzīvotāji aizvien vairāk noveco, viņi ir atkarīgi no medicīniskās palīdzības un uh, ir vajadzīgas arī ēkas, kas ir pielāgotas vecākiem cilvēkiem. Uh, Un ir svarīgi, lai visā Eiropas Savienībā tiktu nodrošināt labāk apstākļi vecāku gadgājumu cilvēkiem. Okay, Mr. Kelly. Kelly kungs. Thank you. Paldies, priekšsādātājs kundze. Harkinas kundze uzdev ļoti būtisku jautājumu, un jūs sniedzāt ļoti labu atbildi, bet paplašinot šo jautājumu, eidžisms tiek mūsdienās. Uh, uzskatīts par eh, tādu, kas tiek vērsts pret 65 gadu un eh, vecākiem cilvēkiem. Vai jūs varētu eh, piedāvāt varbūt būt elastīgākiem attiecībā uz pensionēšanās vecumu? Un tas varētu palīdzēt, uzlabojot dzīves kvalitāti, un tādējādi varētu pieaugt respekts pēc vecā gada gan cilvēkiem. Paldies! Izskatās, ka tas ir nedaudz uh, ārpus jautājumu kontekstu, bet to atstāšu ministra ziņā, vai viņi uz to atbildēs vai nē. Atbildot uz pirmo jautājumu, jā, jo īpaši tāpēc, ka mums ir jāapspriež šie jautājumi. Francijas, Čehijas un Zviedrijas prezidentūra trijo vienojās par to, ka mums būs pastiprināts dialogs par veselības un vecāku gadgājumu cilvēku jautājumiem. Bija Alzheimer konference un bija vēl viena cita konference, kuras pieminēju, kas attiecas uz uh, uh, cilvēku, uh, vecāku gadgājumu cilvēku uh, problēmām un uh, cieņpilnu novecošanu. Un uh, mēs skatījām arī uh, Eiropas parlamenta ziņojumu šajos jautājumos. Runājot par pensionēšanās vecumu, tas ir jautājums, ko izlēma dalība valstis, bet uh, runājot par Lisabonas stratēģiju, vienreiz nevis par līgumu, bet par stratēģiju, tātad par to, kā uh, veicināt izaugsmi, attīstību uh, Uh, nodarbināmību, uh, kā risināt šos te demografiskos jautājumus, un tas būs jā, uh, jāņem vērā, jāizmanto vecāku cilvēku pieredze un viņi kā darba spēks, bet tas nav padomes kompetencē noteikt konkrēti šo te pensionēšanās vecumu. Mēs varam tikai aicināt dalībvalsts pilnībā izmantot savu darba spēku. Paldies! Tagad pāriesim pie nākamā jautājuma, kas ir Šmita kunga jautājums par Eritrejā apcietināto zviedru žurnālistu Deividu Isāku. Lūdzu, ministrs kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdas kundze, es tikai sameklēju pareizi atbildes papīru. Astoņi gadi, taisnība. Astoņi gadi ir pagājuši kopš Zviedrijas žurnālists 2001. gadā tika apcietināts Eritrejā. Viņš joprojām atrodas apcietinājumā, viņam nav izvirzīta apsūdība, viņš nav saticies nedz ar starptautiskajām cilvēktiesību aizstāvjiem, nedz savas ģimenes locekļiem, nedz Zviedrijas eh, varas pārstāvjiem. Un izskatās, ka Eritreja nav neko darījusi un arī netaisās darīt, jo, protams, ka atbildība gulstās pilnībā uz Eritrejas valdību. Eritreja joprojām pārkāpj starptautiskās cilvēktiesība aizsardzības normas, un tas mūsos izraisa lielas bāžas. Mēs eh, uzskatām, ka politisko, politieslodzīto eh, situācija tur ir šausminoša. Vairākas reizes mēs esam pieprasījuši pilnīgi visu politieslodzīto atbrīvošanu Eritrejā, tajā skaitā arī Dāvida Isaka atbrīvošanu. Uh, 18. septembrī šogad mēs, padome, Eiropas Savienības vārdā nācām klajā ar skaidru paziņojumu, ka mēs pieprasam tūlītēju nekavējošos visu politieslodzīto atbrīvošanu. Un pateicām, ka Eritrejas varas iestrādes pilnīgi noteikti pārkāpja ANO cilvēktiesību konvenciju. Pie tam Eritreja šo konvenciju ir ratificējusi. Davida īsaka gadījumā mums ir tikai jānožēlo tas, ko dara Eritreja un tā joprojām ir Zviedrijas valdības un mūsu prezidentūras viena no prioritātēm. Mēs cīnīsimies līdz brīdim, kamēr viņš tiks atbrīvots un kamēr viņš varēs redzēt un satikties ar savu ģimeni. Es jums varu galvot, ka es iestāšos par viņa situāciju un runāšu asmārā ar visiem iesaistītajiem. Protams, ka cilvēktiesības ir viens no galvenajiem aspektiem Eiropas Savienības un Eritrejas sarunās, un mēs pieprasam, lai Eritreja uzlabotu situāciju cilvēktiesībās. Runājot par attīstības palīdzību, tad to nosaka Kotenu līgums. Kotenu līguma ietvaros mēs runājam par cilvēktiesībām, mēs runājam par politiskā dialoga veicināšanu, mēs mēģinam piespiest Eritrejas valdību kaut ko darīt. Protams, ka process notiek pārāk lēni, un tomēr tas ir sava veida instruments, lai mēs kaut ko panāktu nākotnē. Paldies, saka prieksēde, un Šmita kungs papildi jautājums. Paldies, prieksēdes kundze. Jā, man jau, protams, nav šeit jāpaskaidro, kā jau mēs dzirdējām e, šausminoši ir šis gadījums. Es zinu, ka arī Cecīlija Malmstrēma ir pati personīgi iesaistītā risinājumā. Un tomēr astoņi gadi ir pagājuši, un es, cik es zinu, tas ir vienīgais Eiropas Savienības pilsonis, ir ieslodzīts Eritrejā, vai Eiropas Savienībai nevajadzētu saņemties un izvirzīt rezolūciju, varbūt, ka vajadzētu par šo jautājumu runāt Eiropadomē, jo viņš ir vienīgais Eiropas Savienības eh, pilsonis, kurš astoņus gadus sēž Eritrejā. Varbūt, ka Malmstrēms kundzei vai kādam citam no Eiropas Savienībai vajadzētu doties uz Eritreju, mēģināt tikties ar Eritrejas prezidentu un pašu dāvīgu īsaku. Es ceru, ka jūs to darīsiet, jo, manuprāt, tas ir nepieļaujami, ka astoņus gadus Eiropas Savienības pilsonis sēž Eritrejā un viņš ir smagi slims, neviens par to nezina. Varbūt viņš tur nomirs. Tak, fru, fru. Paldies, turpina ministrs kundze. Ulem Šmita kungam vēlētos apteikt, ka es pilnībā saprotu jūsu frustrāciju un es saprotu, ka gada pēc gada nekas nevar tikt izdevīts, bet mēs, nekādu, ne, mēs neko nevaram izdarīt, mēs nevaram pat runāt ar Eritrejas varas iestādēm. Jūs jau esat dzirdējuši intervijas ar Eritrejas prezidentu, katrā ziņā ar viņu vispār nav viegli runāt. Un, uh, jautājumi, kas ir saistīti ar Eritreju, ir milzīgi. Mēs tos nevaram atrasināt. Mēs eh, strādājam ar visiem iespējamiem kanāliem, kāda mums ir. Mēs nevaram viņu apmeklēt. Mēs nezinām, kā viņš jūtās. Mēs, protams, varam doties uz Eritreju, bet vai mēs ar viņu tiksimies, nekas jau nav zināms. Patreizējā situācijā mums nav nekādas iespējas kaut ko darīt. Mēs nevaram jums neko nedz solīt, un arī Eritreja mums nesola, ka brīdī, kad, piemēram, es tur ieradīšos, es varēšu satikties ar Dāvidu Isaku vai ar viņa ģimeni, kur šobrīd atrodas Eritrejā. Tieši kā jau Ulšmits teica, vienīgais, vienīgais Eiropas Savienības pilsonis, kas astoņus gadus sēž kā politieslodzītais kaut kur, ir tā situācija ir nepieņemama, un es uzskatu, ka Dāvidam Isakam un pārējiem politieslodzītajiem Eritrejā ir jātiek atlaistiem brīvībā, jo Eritreja ratificējusi apvienoto nāciju konvenciju, bet ar šo valstu runāt ir ļoti grūti. Paldies! Nav papildu jautājumu par šo jautājumu, līdz ar to mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma darba kārtībā, kas ir Hēdes kundzes jautājums, un tur ir runa par Eiropas Savienības pretalkohola stratēģiju. Lūdzu, ministrs kundze. Tak, eh, fru talman. Paldies, prieksēdes kundze, un vēlētos pateikties arī Hēdes kundzei. Es eh, sākšu ar to, ka Hedas kundzei pateikšu, ka Zviedrijas prezidentūra ir pretalkohola stratēģija un veselības jautājums izvirzījusi par vienu no prioritējumiem. Mēs vēlamies atbalstīt dalību valstis, lai tās kaut ko darītu ar alkoholu saistīto saslimšanu samazināšanā. Un tāpēc mēs organizējam trīs lielas konferences. Pirmā bija neformāla tikšanās starp veselības ministriem Jinčēpingā, kurā mēs mēģinājām runāt par alkoholu pārdošanas un uh, Eh, reklāmas situāciju un kā reklāma ietekmē tieši jaunāko paudzi. Otrā bija eksperta konferences, kuru mēs 21. un 22. novembrī organizēsim Stokholmā, un mēs vēlamies, lai mēs izveidot Eiropas Savienībā ilgtspējīgu stratēģiju pret alkoholu cīņā. Šobrīd ir pieteikšies 250 dalībnieki no pilnīgi visām dalību valstīm, un eh, mēs vēlamies uzsvērt Zviedrijas prezidentūras prioritātes. Trešais bija globāla eksperta tikšanās par alkoholu, kura notika 23. septembrī. To mēs organizējām Zviedrijas prezidentūru kopā ar SIDA, kas ir Zviedrijas valdības institūcija starptautiskām attiecībām, un mēs to organizējām kopā ar Norvēģijas valdību. Šās konferences nolūks bija izveidot globālu stratēģiju Un nākamā gada maijā, kad Pasaules veselības organizācija organizē konferenci, mēs vēlamies redzēt šādu e, izveidotu stratēģiju, jo mēs zinām, ka alkohols veicina gan saslimšanu, gan arī dažādu citu saslimšanu izplatīšanos, piemēram, tuberkulozes un aids. Tātad par jautājumu, vai Zviedrijas prezidentūra strādās pie novērtējuma? Uh, Jā, tā tad 2008. gadā tika pieņemta pretalkohola stratēģija Eiropas Savienībā, un tas bija ļoti svarīgs solis. Līdz ar to komisija uzskata, ka alkohols ir viens no veselību visnegatīvāk ietekmējošajiem faktoriem Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienības institūcijām ir jāuzņemas atbildība, lai to samazinātu. Tādu pašu nostāju 2008. gada novembrī izteica arī veselības ministri. Kopš 2007. gada 1. janvāra komisija ir cieši sekojusi līdzi alkohola politikas attīstībai Eiropas Savienībā. Man ir ļoti maz laika, kaut arī eh, ir pagājuši tikai divi gadi, mēs vēl nevaram runāt par ar veselību saistītiem efektiem, kāda ir alkoholam. Tātad pirms pāris nedēļām eksperta konferencē komisija nāca klajā ar novērtējumu, kāds ir šai alkohola politikai Eiropas Savienībā, bet 2012. gadā mēs nāksim ar galīgo ziņojumu. Protams, ka mēs prezidentūrā izskatīsim šo uh, starpposmu ziņojumu. Mēs sekosim notikuma attīstībai, mēs esam finansējuši vairākus jaunus pētījumus, un mēs uzskatām, ka alkoholam ir jābūt cīņai pret alkoholu, ir jābūt vienai no Eiropas Savienības prioritātei. Mēs uh, cieši iestājāmies pret pret alkohola reklāmām. Vēl bez tam e, šobrīd desmit Eiropas Savienības dalību valstīs tiek veikts pētījums par to, ka alkohols ietekmē ne tikai jauniešus, bet arī vecāku gadagājumu iedzīvotājus. Un visbeidzot, šobrīd padomē ir izveidota darba grupa, kura nodarbojas ar alkohola jautājumiem, un mēs vēlamies izveidot nākamo fāzi, nākamo etapu, kurā mēs runātu par to, kas notiks pēc 2012. gada, pēc tam, kad tiks izveidots politikas kopsavilkums. Un visbeidzot, eh, mēs uzskatām, ka padomē ir jāpieņem 2009. gadā alkohola stratēģijas posma. Paldies, Hedas kundze. Paldies, ministrs kundze. Es eh, zinu, ka Zviedrijas prezidentūra ir organizējusi ļoti labas konferences un ļoti daudz laika ir ziedojusi šā jautājuma izskatīšanai. Tātad mans jautājums bija par AES pretalkohola stratēģiju. Pirms pusgada es jau padomēju uzdevu šo jautājumu, un atbildi toreiz bija, ka alkohola stratēģija tiks izvērtēta līdz šās vasaras sākumam. Tāpēc es uzdevu šo jautājumu vēl vienreiz, jo atbildes no tā nedabūju. Uh, Jāsaka, ka kopš 2001. gada Zviedrijas prezidentūras daudz kas ir noticis. Pieņemta ir Eiropas Savienības pretalkohola stratēģija, katrā ziņā daudz dalību valsts ir pacēlušas pārdošanas griestus, un ir daudzās valstīs arī samazināts promīļu skaits um, brīdī, kad vada automašīnu. Mēs maz runājam par reklāmu. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi labi, ka šobrīd šis novērtējums ir veikts. Ministra. Eh, Ministrai vārds paldies, turpina ministre. Es eh, pasakos, ka jūs mums esat izteikusi tādu atbalstu, jo mēs tiešām mēģinam strādāt ar šiem jautājumiem, mēģinam izveidot pētījumus, mēģinam organizēt konferences un mēģināt darīt to, lai mēs tiešām nākamajām prezidentūrām izveidot tādu kā sarkano paklājus, kuras tās varētu ieiet alkohola politikā. Uh, Protams, ir svarīgi pētīt un analizēt to, kā alkohols ietekmē iedzīvotājs, bet, kā jau teicu, šīs pretalkohola stratēģijas galīgais novērtējums būs 2012. gadā. Ļoti daudzās dalību valstīs ir pretalkohola politika, jo šobrīd jau visiem ir skaidrs, cik kaitīgs ir alkohols un cik daudz tas maksā sabiedrībai. Have, uh, two... Paldies. Divi papildi jautājumi. Akal ņemsim vienu pēc otru Palecka kungs un tad Štēlers kundze pirms Palecka kungs. Paldies priekšsēdas kundze, godājumā ministrs kundze. Vairāki ir, ir, ir tas ir tāds atvainojums uh, negadījumu skaits uz es ielām samazinās, bet tomēr alkohols ir galvenais cēlons satiksmes negadījumiem. Un arī daudz uh, pašnāvības uh, ir ar cēlonu, kas saistīts ar alkoholu. Vai es nedomāju, ka vajadzētu ierobežot alkoholu lietojumu visā Eiropā, sekojot uh, uh, Ziemeļvalstu iniciatīvām, piemēram, uh, ierobežojot alkohola pārdošanu uh, mazgadīgiem tam līdzīgi? Paldies, priekšsēdus kundze! Paldies, ministra kundze. Paldies Annai Hedai, kā viņa pacēla šo jautājumu Skotijā. Es pie, vēlos pievērst ministrs uzmanību tam. Skotijas vēlēšana apgalvā, ko es pārstāvu, debata par minimālo cenu alkohola produktiem pat labāk norisinās. Un es gribu izmantot iespēju jautāt ministrei, vai padomē notiek jau kādas diskusijas par minimālo cenu alkohola izstrādājumiem. Eh, pat labam Skotijā ir par to kārstas debats, un man interesētu, vai arī padomē kaut kas samlīdzīgs tiek debatēts. Paldies, ministrs kundze. Paldies par šiem jautājumiem. Viens no pieciem prioritāriem jautājumiem es alkohola stratēģijā ir eh, negadījumu un nāves gadījumu eh, skaits samazinājums saistīti ar alkoholu autovadītāju alkoholu lietojumu, kas, protams, ir saistīts gan ar cilvēku eh, dzīves zaudējumiem, gan ekonomiskām izmaksām. Mēs esam par mazāku, uh, Eiropas komisija ir iestājusies par uh, alkohola um, sastāv asinīs eh, maksimāli pieejamos slieksni samazinājumu valstīs eh, attiecībā uz eh, nepieredzējušiem jaunu gados jauniem braucējiem, un tātad aktivitātes notiek, bet es neapzinos par diskusijām par minimālo alkohola izstrājumu cēnu. Varbūt, ka tāda ir, es par to nezinu, varbūt es pārnošu jautājumu ar veselības ministru, kas par to atbild. Uh, Eh, eh, bet eh, tieši par to es jums nevaru neko pateikt. Bet es kompetenci jautājums tas acīm redzot nav. Paldies! Tagad nākamais jautājums. Palecka kungs to ir uzdevis. Tas ir par gāzes vadu vīzes aspektu. Paldies, priekšsēdus kundze. Ziemeļgāzes vats ir būtisks projekts Baltijas jūrai, jo tas ietekmēs visu vidi. Protams, ka padome apzinās tās šaubas, kuras ir vides aspektā tieši Ziemeļgāzes vadā. Mēs esam izskatījuši Eiropas parlamenta rezolūciju par to, kā tas ietekmēs vidi, ja, pagaiž, ja tiks izveidot šī gāzes vads starp Krieviju un Vāciju. Visas Eiropas Savienības dalību valstis ir parakstījušas apvienoto nāciju ESPO konvenciju 91. gadā. Tā ir ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamība, ja projekts ir iet pāri vairākām robežām. Protams, ka e, šis līgums ir saistošs un vid, novērtējums, uz vides, novērtējums uz vidi ir jāizveido. Ziemeļu gāzes vadam būs noteikti ietekme uz ļoti delikāto Baltijas jūras ekosistēmu. Natura 2000 aizsardzības, eh, aizsardzības teritorijas tiks ietekmētas, un tas ietekmēs gan jūras floru, gan faunu, un tas ietekmēs arī zivsaimniecību. Tas, ka gāzes vats ļoti tuvu ies arī jūras ceļiem, ietekmēs to drošību. ESPO konvencijas ietvaros eh, visas Eiropas Savienības dalību valstis ir eh, apņēmušās izvērtēt šādu projektu, un tomēr Padomu vēlas uzsvērt, ka Ziemeļu gāzes vats ir privāts projekts, līdz ar to projekta izstrādātājiem, balstoties uz adekvātu likumdošanu, ir jānāk klajā ar ietekmes uz vīdi novērtējumu. Tāpēc padome nevar nekādā veidā ietekmēt vai izteikties par Ziemeļu gāzes vadu, jo tas var tikt uzskatīts kā projekta privātuma pārkāpumi. Ačiū, pirmininkė. Deputat Kongs. Paldies, priekšsēdz kundze, ministrs kundze. Paldies par detalizēto atbildi. Es redzu, ka Zviedrija tieši, tiešām ļoti uzmanīgi sako šiem jautājumiem, un kā nekā tā ir viena no Baltijas piekrastes valstīm. Bet ļaujiet man vēlreiz uzsvērt, ka šie jautājumi nekad nezaudēs savu nozīmību un tiem nekad nebūs eh, pārāk liela uzmanība veltīta. Tātad aicina Zviedriju turpināt sekot situācijai ļoti rūpīgi un spērt nepieciešamos sojas, ja tas kļūtu vajadzīgs. Paldies, turpina ministra. Es jums varu garantēt to, ka Zviedrija to jau dara. Mēs eh, ļoti uzmanīgi sekojam līdzi par to, kāda ir vidas situācija un kā tas ietekmēs delikāto Baltijas jūras floru un faunu. Protams, ka šāda veida projekti vienmēr ir saistīti ar vidas risku, un tāpēc mēs esam izvirzījuši ārkārtīgi striktas vidas prasības tieši šim projektam. Uh, Šobrīd šis projekts tiek izskatīts eh, daudzās un dažādās atbilstīgajās iestādēs, jo to ietekmē arī, tas ietekmē Zviedrijas ekonomisko zonu. Gāzvats neiet cauri Zviedrijas jūras teritorijām, bet, kā jau es teicu, ESPO konvencija ir jāievēro. Vācijai, un mēs nevaram jau kādā veidā novērtēt projektu ekonomiski vai politiski. Much, minister. Paldies, ministrs kundze. Tagad nākamais jautājums. To ir uzdevusi Čikau kundze. Tas attiecas uz šķēršļu novēršanu darba spēku brīvai kustībai starp dalību valstīm. Ministrs kundze. Paldies! Padome vēlas atgādināt, ka darbspēka brīva plūsma ir viena no pamatbrīvībām, kura ir ierakstīta Eiropas Savienības dibināšanas dokumentos. Līdz ar to visiem ir iespējas dzīvot un strādāt citā dalību valstī. 2009. gada 9. martā padome uzsvēra tām valstīm, kuras joprojām piemēro pārējais noteikums, tos atcelt. Un padomi ir uzsvērusi, ka vajadzētu joprojām domāt par to, vai ir adekvāti piemērot ierobežojumus. Mēs uzskatām, ka šobrīd mēs jau esam trešajā fāzē, un ja kāda dalība valsts domā, ka tas ietekmēs negatīvi viņas darba tirgu, ja šie šķēršļi tiks atcelti, tad pamata tam nav. Vēl bez tam padomi ir uzsvēruši, ka dalību valstīm uh, Eh, ir ies, dalību valsts iedzīvotājiem ir iespēja strādāt arī ārpus Eiropas Savienībā. Un līdz ar to tie, kuri ir strādājuši dalību valstīs un tagad pārceļas ārpus, mums ir jāņem vērā arī viņu iespējas. Un eh, ir jāņem vērā arī to, kura no trešajām valstīm strādā Eiropas Savienībā, iespēja apvienoties ar savām ģimenēm. Mēs uzskatām, ka darba spēka brīva pārvietošanās ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, un tas eh, padara iespējamu jauno dalību valstu iedzīvotājiem gūt pieeju citu dalību valstu tirgiem un tādējādi izpildīt eh, Eiropas Savienības likumdošanas. Uh, Jau pagājušajā gadā pēc paplašanāšanās gan komisija, gan padome runāja par to, ka darba ņēmēji no Bulgārijas un Rumānijas un desmit jaunajām dalību valstīm ir patiesībā veicinājuši ekonomisko izaugsmu tajās valstīs, uz kurām viņi ir devušies. Un tādējādi mums ir pamatojums atcelt eksistējošos šķēršļus. Tie eh, statistikas dati, kuri ir mums pieejami, tikai rāda, ka neviena valsts, kurai atvēra savu darba tirgu, nav no tā cietuši. Komisija uzskata, ka darba tirgu patiesībā viss nosaka nevis regulējums un noteikumu normas, bet gan piedāvājums un, pie, piedāvājums un pieprasījums. Komisija nāk uz klajā ar savu paziņojumu, ka tie nosacījumi, kurus piemēro dalību valsts, dalību valstu darba tirgumu nāk par sliktu un veicina nelegālā darba īpatsvaru. Uh, Darba spēka brīva plūsma starp dalību valstīm ir viena no mūsu būtiskākajām brīvībām, un mums ir jāpiemēro ekonomika arī ekonomiskās krīzes apstākļiem. Tādējādi mums izdosies izvairīties no sociālās izstumtības un nabadzības. Runājot par pārējais periodiem starp brīva plūsma starp dalību valstīm, protams, ka dalību valstīm ir tiesības saglabāt šos šķēršļus Un tomēr padomu uzskata, ka ekonomiskā krīze, kura šobrīd valda Eiropā, to nedrīkst izmantot kā iemeslu, lai turpinātu īstenot šķēršļu piemērošanu. Jo kaut arī šobrīd konjunktūra ir zema, mums ir iespējams eh, piemērot darba ņēmēju brīvu pārvietošanos. Protams, ka padoma izskatīs, un mēs to 2009. gada jūnijā jau darījām, šos šķēršļus pārskatīsim. Uh, un mēs runājām par eh, paplašināšanās sekām darba tirgū. Trīs no 15 vecajām dalību valstīm kopš 2009. gada 1. māja ir teikuši, ka tas negatīvi ietekmē viņu darba tirgu. Vācija un Austrija joprojām saglabā darba atļaujas prasību jauno dalību valstu darba spēkam, bet uh, Anglija šo noteikumu jau ir atcēlusi. Komisija un padomu raudzēsies, lai mēs tik dalību valsts izpildītu visas savas prasības un uh, mēs eh, tās dalību valsts, kurās joprojām vēl ir šķēršļi, tos pēc iespējas ātrāk atcelt. Paldies, un tagad tik augundze. Mulțumesc, doamnă ministru. Aș dori să vă întreb dacă pe agenda președinției... Paldies, ministrs kundze. Es gribētu jums jautāt, vai jūsu darba kārtībā ir arī paredzētas konkrētas rīcības, lai panāktu, ka tās dalība valstis, kas patur spēkā šos ierobežojumus, šīs barjeras eh, darba spēku brīvai kustībai, eh, šīs barjeras atceltu. Tas mans pirmais jautājums. Un otrkārt par šo barjeru atcelšanu vai tas varētu tikt iekļauts šāds punkts Zviedrijas prezidentūras rekomendācijās? Paldies! Patiesībā mēs, Francijas, Čehijas un Zviedrijas prezidentūra savos secinājumos par darba tirgus eh, novērtējumu, esam uzsvēruši, ka paplašināšanās ir nākus par labu Eiropas Savienības ekonomikai un tā ir veicinājusi ekonomisko uzplaukumu visās dalību valstīs. Nekur nav statistikas dati, kas pierādītu jau kādus ekonomiskos izkropļojumus darba tirgū. Protams, ka mums ir jāizstrādā mehānismi, kā izskatīt šos pārejas perioda noteikums, un to mēs arī daram kopā ar komisiju. Mums ir jāmēģina pamudināt dalību valstis piemērot tos nosacījumus un pasākums, kas izvairās no diskriminējošas likumdošanas. Un mums vajadzētu izmantot visu to kompetento darba spēku, kas ir 27 dalību valstīs bet runājot par juridiskajiem šķēršļiem, tad tos mēs regulāri kopā ar komisiju pārskatām. Paldies. Trešais papildi jautājums no Olmārkunga. Paldies, priekšsēdus kundze, jautājumu uzdevēji. Protams, galvenokārt koncentrējas uz dalību valstu situāciju, kurā e, e, iedzīvotāja daļa izceļo, lai meklētu citur darbu, bet Austrija, kā arī Vācija, ir. E, um, pieredzējis to, ka ir masīva darba spēka pieplūdums no eh, tiem dalībvalstīm, un tas ir saprotam iemeslu dēļ. Tātad mums ir eh, arī, zinām, rezervēta attieksme, jo darba tirgu ir negatīva, īsta, eh, negatīva attīstība, un ja mēs atceltu šos ierobežojumus, tad varētu rasties sociāls spriedzi. Tad ir ja mans jautājums tādēļ, ja šie jautājumi, kas ir Vācijai un Austrijai, šīs problēmas arī tiek saskatīts un vai arī risinājumi kaut kādi ir paredzēti šajā sakrā. Paldies, ministra skundze, tagad. Tak. Paldies. Pilnīgi visas Eiropas Savienības dalību valsts ir piemeklējusi ekonomiskā krīze un bezdarba pieaugums. Situācija nedaudz atšķiras no valsts uz valsti, bet tā ir piemeklējusi mūs visus. Tie pārējais nosacījumi, kur šobrīd darbojas Austrijā, jums ir tiesības tādas izstrādāt, un jums ir tiesības saskaņā ar veselu virkni procedūru iesniegt komisijā šo pārējais periodu pagarināšanas prasību. Es nezinu, kāda ir konkrēta situācija Austrijā. Es zinu, ka uh, tur situācija nav nec sliktāka, nec labāka kā citās dalību valstīs. Kā jau es teicu, darba tirgu situācija ir samērā vienāda visās. Komisija savā ziņojumā ir uzsvērusi, ka tiešām nav nekāda statistikas datu, kas pierādītu, ka uh, darba spēka brīvu pārvietošanās ir novedusi pie jau kāda veida darba tirgus izkropļojumiem. Piemēram, Zviedrijā mēs atvērām darba tirgu un mēs neesam redzējuši nekāda veida sakarības starp jaunajiem ieceļotājiem un bezdarba pieaugums Zviedru vidū. Viss ir laipni uzņemti un viss strādā. Paldies, saka prieksēdes kundze, un tagad mēs pārējām pie nākamā jautājuma, ko ir uzdevis Čontis kungs. Tas ir Eiropas ārējo robežu kontrolas dienesta Frontex gaisa transporta līdzekļu darbības traucēšana no Turcijas puses. Ministrs kundze, paldies, priekšsēdus kundze, turpina Malmstrēms kundze. Jā, padomē ir zināmi tie gadījumi, kurus ir pieminējis Čontas kungs savā jautājumā. Turcija, kas ir Eiropas Savienības kandidāta valstai, ir jāakceptē tās pieņemtās konvencijas. Mums ir ļoti svarīgi izveidot labas kaimiņa attiecības un e, veiksmīga e, krīzes situācija risināšana. Mums ir nepieciešami adekvāti noteikumi, un e, padomu jau vairākas reizes ir pamudinājusi Turciju izvairīties no draudiem, no konfliktiem un mēģināt miermīlīgā ceļā atrasināt jau kādu veidu konfliktus. Es vēlētos pateikt, ka Eiropas Savienība uh, pēdējo reizi 19. maijā runāja par šiem jautājumiem, kādas ir attiecības ES un Turcijai. Un šā gada jūlijā eh, padome organizēja attiecības ar Turciju un sarunas par to. Runājot par Frontex, tad mēs Frontex ietvaros ar Turciju esam organizējuši vairākus projektus un eh, tiešām viena no operācijām bija 2009. gadā Poseidons, kuru organizēja Grieķija kopā ar Turciju. Un tas e, pierādīja, ka tie cilvēki, kuri ierodās Grieķijā nelegāli caur Turciju vai no Āfrikas ziemeļiem, e, šī programma attiecīgi mēģināja piesaistīt adekvāts tehniskos risinājums Eiropas gaisa telpas un jūras ūdeņa aizsardzībai. Tātad Eiropa pie tā strādā. Runājot starp eh, operatīvo sadarbību starp Frontex un Turcijas varas iestādēm, tad šobrīd mēs turpinām sarunas par darba metožu izstrādi. Mēs uzskatām, ka vienošanās vajadzētu iekļaut informācijas apmaiņu un arī to, ka Turcija tik iesaistīta Frontex programmās, jo tas varētu samazināt nelegālo imigrāciju un uzlabot mūsu kaimiņu attiecības ar Turciju. Paldies, paldies, saka prieksēdz kundze. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ministrs kundze. Es gribētu atkārtot uh, savus slavinošos vārdus par jūsu centieniem, ka jūs cenšaties mums sniegt tādas uh, izvēles atbildes. Jūs tiešām mums sniedzāt detalizētu informāciju par uh, darbu ar Turciju, bet jūs uh, patiesībā īsti nepateicāt, un es tāpēc pārjautāšu, uh, Tātad runājot par Frontex, vai uh, tika uh, pārkāptas uh, Turcijas gaistāps robežas, kā to saka Turcijas varas iestādes, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums mums Grieķijā. Es runāju ar Fernandešu kungu, kad viņš apmeklē nesen Grieķiju, un viņš teica, ka netika pārkāptas robežas. Tātad vēlreiz uzdošu jautājumu, vai tiešām, kā Turcija saka, tiešām ir pārkāptas uh, uh, šīs te gaisa telpas robežas um, šīs misijas laikā? Ministrs Kunze. Eh, Paldies, priekšsēdētājs Kunze. Protams, eh, Zviedrijas prezidentūrā ir grūti noteikt eh, konkrētu situāciju, konkrētu brīdi, kurā ir pārkāpta gaisa telpa un kurā nē. Bet es saprotu jūsu bāžas. Es saprotu to, un arī daudz grieķu kolēģi pie manis ir griezušies un pamudinājuši veicināt dialogu ar Turcijas varas iestādēm. Un eh, mēs esam runājuši par to, kā veicināt labākas kaimiņa attiecības un robežu kontroli bet eh, ļoti grūti prezidentūrai ir noteikt, vai ir tikus pārkāpta gaisa telpa vai nē. Tas patiesībā ir vairāk divpusēju attiecību jautājums starp Grieķiju un Turciju. Mobāju kundze, jūs vēlētos runāt, tas ir papildi jautājums. 30 sekundes, lūdzu. Probably... Priekšsēdētājs kundze, jūs uh, varbūt lasījāt mans domas, es neteicu, bet es gribēju atvainoties par uh, to, ka izmantoju vēl 20 sekundes no šīm te ļoti uh, plašajām, dzīvīgajām, demokrātiskajām debatēm. Uh, Eh, tādam nevajadzīgam jautājumam, nesvarīgam jautājumam, kā politiskie ieslodzītie dalība valstīs un brutalitāte pret viņiem. Paldies! Remember, eh, ja jums ir jautājums, eh, tad jūs iesniedzat to rakstiskā veidā, un ja tas ir pieņemams jautājums, tad jūs varēsiet saņemt atbildu šo jautājumu. Un šeit ir daudzi deputāti, kas grib saņemt atbildes uz saviem jautājumiem, tāpēc vajadzētu saskaņā ar noteikumiem organizēt un uh, piedalīties šajās debatēs debatēs. Labi, ja mēs varētu tagad pāriet pie nākamā jautājuma uzdevēja, kas ir klāt. Van Hekas kungs nav klāt, tāpēc būs Magineses kundzes jautājums, kur ir runa par regulas eh, vi, numur viens šķērsvieta 2005 pārskatīšanu. Ministrs kundze, un man liekas, ka tas būs pēdējais jautājums. Paldies, priekšsēdz kundze, un paldies par jautājumu, ko uzdevuma Gineses kundze. Protams, ka eh, prezidentūra uzskata, ka. Uh, Eh, dzīvnieku labturība ir ārkārtīgi svarīgs, un to jau septembrim uzdeva Marijāna Harkins kundze. Un Zviedrijas prezidentūra jau toreiz teica, ka dzīvnieku labturība ir viens no mūsu prioritātēm, un tāda tā arī būs visas pre prezidentūras laikā. 7. septembrī uh, Padomi saņēma eh, ziņojumu no komisijas, ka ir pārskatīts šis 2005. Eh, gada regula par dzīvnieku transportēšanu, un šī pārskatīšana stāsies spēkā pēc iespējas ātrāk. Pēc tam padoma piedalījās delegācijā, kas izstrādāja jaunus instrumentus, jaunas pārbaudas par to, kā veikt eh, dzīvnieku pārvadājumu uzraudzību, piemēram, ar satelītu palīdzību. Šāda satelīta navigācija uzlabotu uh, dalību valstu varas iestādēm iespēju izsekot līdz dzīvnieku pārvadāšanai, jo šobrīd pieejamie instrumenti nav īpaši efektīvi. 2005. gada regula uzskata, ka vajadzētu transportēšanas laikā uzlabot dzīvnieku labturību, jo patiesībā šajā regulā jau ir atrunāts atbildības sfēras un stiprinātas eh, analīzes un spēcīgāku pārbaužu aspekti. Ir tādas lietas, kuras regulā nav runāts, piemēram, kāds ir maksimālais pārvadājumu skaits. Un, piemēram, vienā no regulām mēs vēlamies eh, ietvert šo pārvadājumu skaitu, cik reizes viens dzīvnieks var tikt pārvadāts. Prezidentūra uzsver, ka mēs izskatīsim komisijas priekšlikumu pēc tam, kad komisija būs iesniegusi regulas eh, grozījumus. Tātad komisija vēl nav iesniegusi šos grozījumus, bet mēs izskatīsim, ka tie nāks. Un tas ir par šīs regulas pārskatīšanu. Paldies, Magineses kundze. Paldies par uh, visaptvarošu atbildi. Es uh, esmu arī nobežījusies par labturību dzīvniekiem, bet es gribu tādu reālu, realistisku regulu, kas atļauj tirgoties ar uh, dzīvniekiem. Un es gribētu teikt, ka mums nav vajadzīga papildus noteikumi, mums ir patiesībā jāievieš tikai spēkā esošie noteikumi. Un jūs komentāri par navigāciju un tā tālāk ir. Uh, Eh, labi, bet varbūt jūs varētu koncentrēties tieši uz zirgu transportu. Tur ir konkrēta problēma un tur regula netiek ieviesta. Varbūt jūs varētu to komentēt. Thank you, Madam Chair. No... Paldies, priekšsādātājs kundze. Nē, es neesmu eksperte zirgu pārvadāšanas sektorā, bet es uzklausīšu šo jautājumu un paņemšu to līdzi, bet uh, bieži ir tā, ka tiešām tā ir ieviešana, kas nav pienācīgi veikta un tiešām nav vajadzīgi jauni noteikumi, bet ko mēs darīsim tad, kad nāks klajā komisijas priekšlikums, tad mēs to izvērtēsim un skatīsimies, vai ir vajadzīgi papildus pasākumi, vai arī tā kā jūs gribējāt teikt, ka vienkārši ieviešana ir jāuzlabo. Mēs pie tā atgriezīsimies tik līdz saņemsim komisijas priekšlikumu. Paldies! Vai jums ir, uh, ā, vēl viens papildu jautājums no Kelī kunga? Paldies! Atsaucieties to, ko Magīneses kundzes teica savā jautājumā. Īrija ir uh, atrodas uz salas un tāpēc ir ļoti sarežģīti šie transporta jautājumu uh, un tie noteikumi, kas tiek noteikti, um, ir uh, nākuši par sliktu nozars pārstāvjiem. Un varbūt jūs varētu ņemt to vērā, pārskatot šo regulu, jo ja mēs nevarēsim uh, Eh, transportēt dzīvniekus, tad eh, tas nāks par sliktu šai nozarei. Paldies! Well, es saprotu, kādas ir sarežģījumi ar uh, īriju, uh, tā ir sāla un ļoti atkarīga no visa šī jautājuma, bet mēs uh, zinām, ka arī no pilsoņiem ir vēlme, ka tiek nodrošināta dzīvnieku labturība, bet uh, ir jāizvērtē kas ir darīts, vai noteikumi ir pietiekami, vai ir vajadzīgi papildus noteikumi, vai varbūt labāk ieviešana. To mēs visu ņemsim vērā, pirms eh, runāsim par jaunu regulu. Uh, un eh, būs diskusijas visu dalību valstu starpā, un katrai dalību valstī būs uh, iespēja pieminēt savu īpašo situāciju šajā diskusijā. Paldies! Uh, ja es pareizi sapratu, tad jūs uh, izskatīsim vēl divus jautājumus, jo ir divi jautājumu uzdevēji Tusas kungs un Helē kungs, kurš ir eh, visu laiku šeit gaidījuši, lai saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem. Tusas kunga jautājums eh, attiecas uz eh, elektronisko novērošanu Eiropas Savienībā. Lūdzu. Yes, uh, uh Tūsas kungs ir uh, devies prom, es ļoti atvainojos. Uh, Ja tas tā ir, tiešām žēl, tad Kelija kunga jautājums par komisijas portfeli sportam. Just... Uh, yes. yes. Paldies, jā, tur jūs esat labi. Jā, tā bija otrā mape. Uh, sporta aktivitātes eh, ir šobrīd Eiropas Savienības kompetencēs, un kā deputāts norāda, kad Lisabons līgums stāsies spēkā, tas Eiropas Savienībai dos juridisku pamatu un ļaus ieguldīt eh, Eiropas sporta jautājumu veicināšanā. Uh, ņemot vērā sporta īpašo dabu, tās struktūras, labprātīgās aktivitātes un sociālo un izglītības funkciju. Un tomēr komisija nevar eh, pieņemt jūsu viedokli par komisijas eh, organizāciju, jo tas ir komisijas eh, priekšsēdētāji varā. Protams, sporta aktivitātes veicina sociālo kohēziju, uh, personīgo attīstību, un sports, protams, ir arī izklaide. Arī tad, ja spēlē vietējie futbola klubi vai tās ir startautisks sacīksts. Es uzskatu, ka uh, sports ir svarīgs arī sabiedriskās veselības uh, aspektā. Uh, Zviedrijas prezidentūra uzskata sporta politiku galvenokārt par nacionālu jautājumu, un mums ir jābūt piesardzīgiem, izsakot jauns priekšlikums par Eiropas Savienības politikām, kas varētu kaitēt eh, tām sistēmām, kas jau labi darbojas un kas ir pilsoniskajā sabiedrībā veidojušās gadiem. Kelī kungs, paldies priekšsādātāji, pirmkārt paldies par to, ka iekļāvāt vēl manu jautājumu darba kārtībā, un arī jūsu atbilde bija visaptverota. Uh, Še, un e, jūs e, uzsvērāt arī veselības aspektu sportā, un es esmu pārliecināts, ka e, tad, kad stāsies spēkā Lisabonas līgums, tad mēs varēsim cieši sadarboties, lai uh, izmantot šo te kompetenci, kas ir Eiropas Savienībai sporta jomā. Paldies, Magīneses kundze. Šķiet, ka jūs gribat teikt pēdējo vārdu. Jo Kelly kungs acīm redzot ir ļoti kautrīgs, un viņš neteica, ka viņš ir Gaili, e, Gaelic uh, sporta asociācijas bijušais priekšsēdis, tātad viņš ir ļoti kautrīgs, bet es gribēju to pateikt. Jā, paldies par šo uh, paziņojumu. Tas ir priecīgs līdz to. Uh, mēs beidzam jautājumu laiku. Tos, kurus nepaspēja atbildēt, ministrs kundze atbildēs rakstveidā. Paldies, ministrs kundze, divu paziņojumu 5. oktobrī 2009. 25. Aktība, 5. Es atvainojos, eh, juridiskā komiteja paziņoja, ka eh, parlamentāra imunitāte Roberto Fiore, bijušā deputāta,